dara. Šis sanāksmes protokols tiks apstiprināts nākamās plenāras sēdes sākumā. Ja nav iebildumu, tad es šīs rezolūcijas eh, nodošu attiecīgām komitejām un struktūrām. Eh, sēde līdz ar to tiek pārtraukta. Es eh, novēlu jums jauku māju ceļu. Ļoti labas, pateikams vasaras.